Dear ladies and gentlemen, dāmas un kungi, mums ir jāsāk mūsu pēcpusdienas sanāksme sabiedriskā uzklausīšana sadarbībā ar starptautiskās tirzniecības komiteju, un tēma ir Eiropas Savienības ASV attiecības. Jūs jau zināt, ka Eiropas Savienība ASV ir ļoti ilgas un senas attiecības, kas ir kriet, kas krietnē vairāk nekā uh, Tradicionālās ārpolitikas un tirzniecības attiecības mūsu partnerība ir balstīta dalot mūsu kopīgās vērtības, tā ir ļoti svarīga globālajai stabilitātei un arī mūsu kopējai labklājībai drošībai. Tomēr šīs attiecības pēdējā laikā ir tikušas pārbaudītas ar Eh, Bris, mums ir bijuši atšķirīgi viedokļi par tādiem globāliem jautājumiem, par reģionāliem konfliktiem, piemēram, Irānu, klimata pārmaiņām un tirzniecības jautājumiem. Uz šo uzklausīšanu esam uzaicinājuši četrus runātājus, kuriem ir dažāds redzējums, pieredze un pieredze. Eh, viņi, ies, viņi sniegs savu ieguldījumu mūsu šodienas diskusijām. Šī uzklausīšana ir iespēja sniegt savas, sniegt jaunu ieguldījumu AFET pašinstīvas ziņojumam par Eiropas Savienības ASV attiecību stāvokli. Un pēc šodienas uzklausīšanas ir paredzēta par to arī pirmā viedokļa apmaiņa. Un mūsu runātāji ir Antonijs Gārners, kas ir bijušais ASV vēstnieks Eiropas Savienībā, tad arī Kristofs, doktors Kristofs Maršals, kas ir uh, uh, Helmuta Šmita pētnieks Dīcait nodibinājumā un uh, Vācu maršala uh, fondā ASV. Nākamais ir Džeremijs Šapiro, kas ir Eiropas uh, padomes ārlietu attiecību pētniecības direktors. Ceturtais runātājs mums šodien nav pievienojis, tā mums būs tikai trīs runātāji. Pirmais runātājs būs viņa ekscelence Antonis Gārdners, vēstnieku. Mums ir liels prieks jūs atkal pie sevis uzņemt. Ja nekļūtos, pēdējo reizi jūs uzrunājāt ārlietu komiteju 2016. gada novembrī. Nu, mēs priecāsimies dzirdēt jūsu redzējumu un analīzi par pašreizējām e Eiropas Savienības un ASV attiecībām. Vēstniekungs, vārds jums - desmit minūtes. Paldies! Man ir liels prieks būt atkal šeit. Esmu pavadījis daudzas laimīgas stundas šīs komitejas priekšā un arī citu Eiropas uh, parlamentu komiteju priekšā runājot par TTIP un citiem jautājumiem. Mans trīs gadu diplomātiskais norīkojums uz Eiropas Savienību ne tikai darbs. Tā bija personīga misija, to es uh, tiešām uztvēru ļoti personīgi. Uh, Es vienmēr esmu uzskatījis, ka Eiropas Savienība un ASV ir dabīgi partneri, uh, kuriem ir jāsadarbojās ļoti daudzos ka, uh, jautājumos un risinot gan reģionāls, gan viet, uh, globālus izaicinājumus. Neviena no pusēm nevar atrisināt visu izaicinājumus viena. Mēs esam nepieciešami vienam, viens otram. Uh, 2017. gada janvārī es atkāpos, es sniedzu savu atkāpšanās konferenci. Un es runāju ļoti tieši. Es runāju par Eiropas Savienības ASV attiecībām, un es šo preses konferenci nenožēloju. Pārāk daudz, kas bija uz likmes, lai gluži vienkārši klusētu. Daži no jums jau zina, kāda ir mana personīgā vēsture, var to īsti atkārtot. Uh, Es esmu bēgļu mazbērns. Mani vecvecāki bēga no Musolīnī režīma. Musolīno arī vēlējās padarīt Itāliju lielisku atkal, bet uh, to darot viņam izdevās valsti izeic, iznīcināt. Viņš pieredzēja, kas notiek, ja demokrātiskas institūcijas, tā skaitā masu mēdīju un tiesu vara, tiek apspiesti. Uh, Madlēna Olbraita mūs ir brīdinājusi, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jā attiecībā uz apdraudējumu demokrātijai pasaulē. Un Eiropas Savienības demokrātiskajām institūcijām, arī parlamentam, ir ļoti svarīga loma, lai nodrošinātu to, ka mūsu kopīgās transatlantiskās vērtības tiktu saglabātas. Es ceru, ka Eiropas Savienības institūcijas nekad nevilcināsies cīnīties par šīm vērtībām vērojot Trumpa administrāciju, varam tikai secināt, ka mūsu savstarpējās attiecības tiks neizbēgami sabojātas uz kādu laiku. 9. maijā Eiropas dienas sakarā tika notika preses konference un tika norādīts, ka Eiropas Savienība ir viens no svarīgākajiem partneriem ārs, ārpus ārvalstīs. Tas viss, protams, skan ļoti skaisti, bet tas ir pretrunā ar šīs administrācijas reālajiem darbiem. Administrācija uzskata, ka Eiropas Savienība ir izveidota kā klubs, lai ci cīnītos pret ASV tirzniecības interesēm, ka to vada Vācija un ka Eiro ASV nevajadzētu runāt ar Eiropas Savienību kopumā, bet gan ar individuālām valstīm. Uh, Viņi uzskata, ka Brexit bija lielisks risinājums un ka citām valstīm vajadzētu sakot. Stīvs Benons ir pametis Balto namu, bet viņa sakotājs visticamāk atkārtos prezidenta Trumpa pārliecību par tirzniecības attiecībām ar a, Eiropas Savienību. Viņi uzskata, ka a, tāda sadarbība ar daudzpusējām organizācijām ir neiespējama. Uh, nu, diemžēl šāda pieeja izolē ASV. Manuprāt, Trumpa administrācijas viedoklis par Eiropas Savienību ir nepareizs. Viņi atkāpjas no 60 gadu uh, pieredzes mūsu sadarbībā. Un uh, pēdējos 60 gadus pirms Trumpa ir bijis atbalsts šai Eiropas integrācijai. Tad es gribētu runāt par to, kā mēs sadarbojamies deviņās jomās, trīs nozerēs. Pirmo es saucu par rūpēm par planētu. Uh, Un ar to es domāju, ka klimata pārmaiņu sarunām mēs runājam par ārvalstu palīdzību, par sadarbību un par to, ka sadarbībā mēs varētu cīnīties pret korupciju pasaulē. Visas šīs jomas ir uh, negatīvi ietekmētas, otra nozare, kurā mēs pavisam efektīvi sadarbojāmies, tā skaitā arī ar šo komiteju, ar INTE, bija par ekonomiskajām attiecībām. Jā, mums neizdevās vienoties par tēti, bet mēs panācām progresu. Mums izdevās panākt progresu par datu aizsardzību pēc divu gadu smagām sarunām, un mēs ļoti cieši sadarbojamies arī pie digitālās darba kārtības. Trešā nozara ir drošības politika. Mēs ļoti cieši sadarbojāmies pie enerģijas drošības, pie militārās sadarbības un arī citās jomās, tā skaitā tiesību sargājošo iestāžu sadarbības. Un mums ir, jā, vajadzētu domāt, kā pasargāt šīs jomas, kur mēs panācām progresu. Atteikšanās no Irānas vienošanās ir milzīga kļūda Tas notika pretrunā ar pierādījumiem, ka Irāna ir pildījusi savus solījumus un, neņemot vērā Eiropas Savienības iebildumus, ASV uzskatīja, ka tā ir tikai tāda divpusēja vienošanās, ko ASV var vienpusēji atcelt. Un, nu, tad viņam, es domāju, ka ASV jaunās izvirzītās prasības būs ļoti grūti ievērot Eh, Eiropas blo, eh, statūti no 96. gada eh, atcerēsieties, ka aizliedza, ka mm, tad šīs sekundārās sankcijas pret Kūbu un, piemēram, Lībiju, iespējams, ka šo 96. gada dokumentu var izmantot kā piemēru. Bet, protams, tas būs ļoti grūti, jo Eiropas Savienības uzņēmumi noteikti mēģinās saglabāt savas biznesa intereses ASV. Es uh, pats redzēju, esmu redzējis, ka Eiropas Savienības ieguldījums drošībā ir papildinoši, nevis pretrunā tam, ko mēs darām kopā NATO ietvaros. Esmu pavadījis daudz laika ar mūsu ģenerāļiem, tiem, kas ir atbildīgi par Āfrikas spēkiem, un uh, viņi tiešām ir uh, ļoti pateicīgi par Eiropas Savienības darīto Āfrikā. Viņi mm, atzīst, ka Eiropas Savienībai tiešām viss ļoti labi izdarās. Un ja šī administrācija uzskata, ka Eiropas Savienības vēlme turpināt šo, šīs misijas autonomākā veidā, kaut kādā veidā apdraud NATO, tā nav taisnība. Un tiesību sargājošā šo iestāžu sadarbību. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir tā joma, kurā mēs varam turpināt sadarboties, un mums to vajadzētu darīt. Mēs esam efektīvi sadarbojušies ar Eiropolu, nopietnu noziegumu apskaru, apkarošanā, narkotika tirzniecība, bērnu seksuālā izmantošana un citās jomās. Un tagad mums ir jāturpina šī sadarbība, lai mēs varētu ātrāk apmainīties ar elektroniskiem pierādījumiem nekā iepriekš. Uh, šis cloud akts, ko parakstīja ASV kongress 18. gada martā. Tas nozīmē, ka ir jāparaksta vienošanās ar ārzemju valdībām, lai nodrošinātu apusēju apmaiņu ar elektroniskiem pierādījumiem. Ir jāievēro visi drošības un cilvēktiesību standarti. Pirmā vienošanās visticamāk pavisam drīz tiks parakstīta ar apvienoto karalisti, un esmu pārliecināta, ka tam sakos vēl citas vienošanās ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Japānu. Es gribētu, lai Eiropas Savienības un ASV divpusējā vienošanās par uh, elektroniskajiem pierādījumiem arī tiktu panākta. Ir tam zināmi juridiski un politiski izaicinājumi un riski, bet gandrīz visas dalība valsts ir uh, paudušas atbalstu tam, ka Eiropas komisija varētu vest sarunas visu 28, nu jau drīz 27 dalību valstu vārdā. Un tagad pavisam ātri. Vai Eiropas Savienības un ASV attiecības spēs izdzīvot pēc četriem Trumpa gadiem? Jā, protams. Ir daži novērojumi. Pirmkārt, šis transatlantiskais dialogs uh, nekad nav bijis tik svarīgs kā tagad jo īpaši tagad, kad sagaidām vidustermiņa vēlēšanas, kad demokrāti varētu atgūt kontroli, uh, uh, kongresā, un mums ir jādomā, kur mēs varam sadarboties. Mums ir jāsaglabā šis uh, uh datu aizsardzības uh, vienošanās princips jāatzīst, ka mēs esam saskārušos ar sarežģītām situācijām jau iepriekš, un esmu pārliecināts, ka mēs pārvarēsim arī šo laiku. Treškārt, jums ir jāturpina sadarboties ar ASV biznesa kopienu, jo viņi saprot, kādas priekšrocības sniedz Eiropas Savienības tirgus. Un ir jāizvairās no tirzniecības kariem. Ceturtkārt, e, Eiropas institūcijām arī parlamentam ir jāturpina padziļināt attiecības ar ASV štatiem un pilsētām, jo tā ir lieliska iespēja saglabāt tirzniecības saiknes un e, nodrošināt to, lai ASV izpild savas saistības. Piektkārt, ir jāturpina izglītot amerikāņus par Eiropas Savienības un jūsu delegācija Vašingtonā dara to pavisam lieliski. Un sestkārt, e, Eiropas Savienībai Eh, vajadzētu mēģināt panākt jaunus divpusējas tirzniecības eh, nolīgumus, jās ir jūsu tiesības Eiropas. Eh, mēs turpinam atbalstīt, jūs ir jāturpina atbalstīt PTE. Jums ir tiesības atteikties no sarunām, kur, kas notiek ar ieroci pie jūsu galvas. Es um, jau gadiem esmu izvairies no šādas prakses. Un vēl jāatrod veids, kā turpināt komunikāciju ar šo administrāciju. Dažas valsts uzskata, ka glaimi varbūt ir labā pieeja, bet nu pieredze rādīs. Beļģija ir savs moto, ka savienībā ir spēks, un es uzskatu, ka jums ir jāturās kopā, jums ir uh, daudzas priekšrocības, un uh, vēsture arī ir uh, pierādījusi sevi, ka jūs vienotībā esat tik. Paldies! Mr. Gardner. Paldies, Gārdnera kungs, par jūsu ļoti laipnajiem vārdiem. Paldies par jūsu padomiem. Redzēsim, kas notiks. Otrais runātājs ir doktors Kristofs von Māršals, kas pašlaik ir Vācijas Māršala fonda pētnieks, bet viņš arī ir ļoti labi zināms kā viens no diplomātskajiem korespondentiem eh, Tāga Špigela. Viņa komentārs koncentrēsies uz dažādām iespējām, kas ir Eiropas Savienībai transatlantiskās attiecībās. Un viņa prezentācijas nosaukums ir Kā izvairīties no nozīmīguma samazinājuma - iespējas Eiropas Savienībai transatlantiskajā partnerībā sarežģītos laikos. Ma Fon Maršala kungs, vārds jums uz desmit minūtēm. Paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāstīt. Kā jau dzirdēt, es esmu Helmuta Šmita Uh, institūta biedrs uh, Dicait fondā. Un um, esmu līdzstrādnieks uh, Dicait fondā. Es runāju par to, ka, kā izskatās ideālam, ko vācieši gaino partneram un kas viņam nepatīk partneru uzvedībā, bet man drīzāk ir jautājums, uh, ko pētu, ko mūsu partneri gaida no Vācijas, tas, eh, piemēram, te ir runa par Poliju. Eh, es uz, eh, dodos uz Parīzi, <laughs> Bri, Briseli un citām pilsētām un runāju tur par šīm lietām. Mēs runājam, mēs dzīvojam sarežģītos laikos pārāk daudz. Uh, Eh, lūzumi ir no iekšienes, eh, te ir runa par Brexit, Trumpa ievērēšanu, ievēlēšanu, populistisko partiju pieņemšanās spēkā, un es nespēju izveidot efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu. Papildus tam mums ir darīšana ar agresīvu Krieviju un uh, spēcīgu Ķīnu, un arī au, autoritārisms pieņem spēkā, piemēram, Turcijā. 2016. gadā, kad eh, vēlējos kļūt par līdzstrādnieku, eh, tad mēs pētījām, kas notiek eh, Francijā, piemēram, un secinājām, ka demokrātija labi darbojas, proti demokrātiskas valsts pašas sevi palabo. Taču pat ņemot vēlērā vēlēšanu rezultāts Austrijā un Francijā kopaina nav politīva un tā vietā, lai gaidītu demokrātisko sistēmu pašu labošanos pašu spēkiem, uh, Eh, tā vietā, lai labotu bīstamo trajektoriju, tad kas ir darāms? Pirmkārt, mums ir jāanalizē saprātīgi, loģiski, nevis emocionāli šī situācija. Mums ir jā, jāsaprot, kāda ir mūsu vājie punkti, mums ir jāuzlabo tas, kas uzlabojams un jāizvairās no sadursmēm, kur nevaram gūt pārsvaru. Es uh, iestājos par liberālo kārtību, kuru pēc uh, otrā pasaules kara, kara izveidoja ASV. ASV bija drošības lietu sargs, kad eh, drošība un eh, demokrātija varēja kļūt spēcīgāks, kas ir mūsu labklājības valsts pamats. Eiropas Savienības kļuva par ekonomisko bloku, kas ir tikpat svarīgs kā ASV, taču mēs vēl ar vienu sagaidām drošības sniegšanu no ASV, un mēs paļaujamies, ka ASV nodrošinās drošus tirdzniecības ceļus visā pasaulē mūsu eksportam. Tagad uh, Uh, šī kārtība, kas pamatojas noteikumiem, ir apdraudēta. Apdraudējums nāk no daudz, daudziem notikumiem, un viens faktors ir Donalda Trumpa ievēlēšana. Donalds Trumps uh, izvirzīs īpašas tarifas alumīniju un tērauda importam. Viņš arī izteicis no mm, Parīzes klimata vienošanās, no ANO aģentūrām, no ASV un Irānas uh, vieno, kodolu vienošanās. Uh, arī no īpašās tarifas sistēmas. Šajā situācijā mēs varam pieļaut divas kļūdas. Mēs varam pārāk augstu izvērtēt uh, šo traucējumu vai arī varam uh, par zemu novērtēt uh, izaicinājumu Eiropai. Viņš, Trumps, neapšauba visu kārtību, viņš tikai liberālās kārtības dažus aspektus apšauba. Piemēram, viņš pieprasa, lai Ķīna ievēro brīvo tirzniecību un intelektuālu īpašumu tiesības. Uh, Eiropas eh, enerģētiska atkarība, eh, masu iznīcināšanas ieroču, neizplatīšana, stabilizācija, tuvojas austrumos un Āfrika dažkārt. Eh, mēs neesam vienoti par mērķiem, kā, par līdzekļiem, kā panākt šos mērķus, bet par mērķiem mēs esam viensprāts. Daži cer, ka Trumps dosies prom. Daži uzskata, ka šis ir brīdis, lai Eiropa uh, Uh, stātos pretī ASV, bet es domāju, abas pieejas ir nepareiz pat bīstams. Trumps paliks savā matā, mēs nevaram cerēt, ka notiks uh, veiksmīgs impeachment. Viņš pat 2020. gadā atkal var tikt pārvērāts. Viņš nemainīs savus, savu nostāju. Arī citi politiķi kopēs viņa uzskatus un uzvedību. Kad mēs paraugāmies uz, piemēram, pasaulē, kā šo situāciju risināt, man uzmanību pievērsta Japāna Trumps jau agri paziņoja, ka viņš izstāsies no TTP, no transatlantiskās vienošanās. Bet eh, Japāna mazākā gada laikā organizēja citu nolīgumu bez ASV ar citiem partneriem. Japāna ierobežo Ķīnu šādā veidā un nosaka pamatnoteikums. Ja es iedaudzētu šo mācību, tad eh, liberālie noteikumi nav eh, lemti neveiksmēji, bet ASV uh, padaļai tomēr atbalsta šo sistēmu. Liberālā kārtība var izdzīvot, tad, ja citi līderi to atbalstītu. Divi jautājumi Eiropai ir šādi. Vai Eiropas Savienība var izstāstīt no kaut kā līdzīga, vai Eiropa būtu viensprāts ar Japānu, ka ASV nav pretniece, bet uh, vienkārši jāatrod veids, kā šo valsti runāt. Japāna ir, protams, svarīga, bet te ir runa par emancipāciju alianses ietveros ar ASV, nevis ārpus šīs alianses. Ir joma šodienas pasaulē, kur Eiropas Savienībai ir teikšana. Es vēlētos uzsvērt tirzniecības nolīgums. Eiropas Savienība nosaka noteikumus uh, tirzniecības noteikumiem, tad, kad ASV no tiem izstājas. ASV ir nolīgumi ar uh, Dienvidkoreju, Japānu, ar Kanādu. Un ASV arī nosaka noteikums uh, attiecībā uz datu aizsardzību. Es uh, sekas tam redzu ikdienas ASV. ASV organizācijas lūdz, vai esmu gatavs saņemt tālāk ēpastus no šīm organizācijām saskaņot datu aizsardzības noteikumiem. Taču ir cits jums, kur e, es nav liela teikšana viens izaicinājums ir tāds, ka dalībvalstīm nav vienāda ieskata. Kad es pajautāju kolēģiem uh, Parīzē un Prāgā, ko viņi uh, domā par Trumpu, tad uh, Polija, piemēram, saka, kur ir problēma, mums ir labas attiecības. Franči saka, nav jau pirmā reize, kad mums ir darīšana ar tādu uh, nevisai labi audzinātu prezidentu tad es jū, kad es uzdod jautājumu, kam jābūt e, centrā galveniem jautājumiem, tad vāciešiem tā ir tirzniecība, investīcija, e, frančiem liberālie noteikumi. Mēs nevaram vienoties par galveniem noteikumiem. Cits izaicinājums ir saistīts ar pieredzi, kad Eiropas Savienība var izvirzīt prasības, bet pati tās labi neīsteno. Piemēram, Eiropas Savienība varētu gribēt glābt vienošanos ar Irānu, taču uh, nevar e, neko iesākt ar tiem uzņēmumiem, kas darbojas ar Irānu ārpus e, noteiktā geogrāfiskā areāla. Un Polija un Ungārijai ir šaubas par, e, par šīs vienošanās darbību. Paraugieties uz valūtas vienošanos. Piemēram, Vācija un Francija bija pirmās, kas pārkāpa noteikums, un tā zināja, ka seku nebūs. Tad bija Grieķija un tagad ir Itālijas kārta. Migrācijas krīze bija noteikumi, kā uh, rīkoties uh, bēgļu pieplūdumu gadījumā, tad šie noteikumi tika ignorēti. Uh, ASV savu konfliktu ar Krieviju ļāva pēdējā laikā risināt Eiropiešiem, taču viņiem nav pietiekama uh, mm, pietiekams uh, savas gribas uh, uztiepšanas iespējas. Tas tika atstāts Merkeles ziņā. Kad mēs sāksim uztvērt noteikums nopietni, bez jebkādiem izņēmumiem. Mums visiem ir zināms, ka nav nekāda viegla risinājuma. Nebūs jaunu eh, ESASV nolīgumu. Uh, un arī nebūs jauns vienošanās Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, kas tad noņemtu atbildību katrai dalībvalstī atsevišķi. Ja Eiropa vēlas izvairīties no savas nozīmes samazināšanās, tad tā ir jārīkojas izšķiru, izšķirīgāk. Tas īpaši attiecas uz drošību. Eiropas Savienības pilsoņi sagaida aizsardzību, aizsardzību no uh, draudiem uh, savās valstīs, āriem draudiem uh, viņu ekonomiskās un sociālās drošības apdraudējumiem. Tas lielā mērā atbilst uh, ASV gaidām. Eiropai būtu jāuzņemas lielāka atbildība pašai par savu drošību. Tāpēc lūdzu koncentrējieties uz drošību. Mums ir bijusi skumja vēstures solām pārāk daudz, bet izdarām par maz atcerieties Balkānu karus pirms 20 gadiem, un, un Eiropa neko daudz nevarēja iesākt pirms ASV neiestājās. Atcerieties mūsu solījums rīkoties kopā, vai esam labāk sagatavojušies eh, rīkoties kopīgiem spēkiem. Tagad es šaubos. Mana valsts Vācija ir problēmas centrā. Mēs parakstām vienošanos un tad tās neizpildām. Mēs neizpildām 2% no budžeta NATO budžetam. Un, lūk, eh, miermīlīgie vācieši nevēlas vairāk līdzekļu tērēt uz aizsardzību. Un tad mēs paraugāmies uz koalīcijas vienošanos federālajā budžetā. Kur tad paliek uh, nauda drošībai? Es domāju, pienācis laiks pārtraukt runāt, viena jārīkojas. Eh, Parīzē jūtams, ka eh, šī problēma jārisina steidzām. Vācieši saka, nu, ir jau viss kārtībā, problēmas ir citur, kāpēc, lai mēs mainītu savu pieeju. Aizslēgtām durvīm eh, augsta ranga politiķi un uh, ierēģi Vācija atzīst, ka jārīkojas vairāk, taču kurš uzņemsies uh, maksu, kas izpaudīsies ne, nepopularitātē vēlēšanās? Es esmu pārliecināts, ka patiesībā nav tik grūti pārliecināt Vācijas pilsoņu. Es pēdējo četru gadu laikā daudzās debatēs piedalījos Vācijā. Cilvēki ir gatavi uzklausīt. Mums ir problēma ar līderiem. Es varu tikai jūs lūgt būt nepārāk pieklājīgiem ar saviem partneriem Vācijā. Izaicniet viņus, jo Vācija ir jāmainās. Ja jums ir liela ietekme, tad jums arī ir liela atbildība. Vācijas un Eiropas likteņi ir cieši saistīti vai nu mēs rīkosimies, vai arī mūsu svarīgā loma laika gaitā samazināsies. Paldies! Thank you, Dr. von Marshall. This was... Yes, Dr. von Marshall, šīs bija ļoti interesants analītisks izklāts. Nākošais runātais ir Džerinijs Šapīros, kurš ir direktors Eiropas ārreju uh, attiecību padomē Šapīro kungs, vārds jums uz nākošajām desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, ir liels gods uzrunāt šo komiteju. Manuprāt, ja jūs mēģinat izprast Donalda Trumpa administrācijas pieeja Eiropas Savienībai, tāds, manuprāt, ir jāizdara pirmkārt vairāk sākotnēji novērojumi. Nu, tiem pirmais ir tas, ka Trumpa administrācijai nav kopumā pieejas Eiropai vai vairumam ārpolitikas jautājumu ārpus tirzniecības, varbūt eh, izņemot imigrāciju. Un ar to es nedomāju, ka administrācija būtu sašķelta. Nē, tas ir Savienoto valstu administrācijas normālais lietu stāvoklis. Bet Es domāju, ka viņa lielākā daļa jautājumu nespēja izveidot ārpolitikas stratēģiju un problēmas. Būtība ir prezidents pats, viņa personība, viņa spriedumi, viņa eh, temperaments. Galvenokārt, viņš eh, pilnībā nepārzina ārpolitikas jautājumus, ne arī to, kas ir um, noticis eh, agrāk, un tas apgrūtina viņam un politiskajiem padomniekiem beidot reālu stratēģinu politiku un rezultāts. Un man, tas ir būtiskais jautājums. Uzlūkojot viņu politiku, ir tas, ka nevienam nevajadzētu ticēt, nevienam te skaitā nav, kurš apgalvo, ko zina, ko darīs Trumpa administrācija ar politikā, pat ja viņa vārds ir Donalds Trumps. Otrkārt galvenā joma konsekvencei Trumpa administrācijā, lai gan arī šeit ir izņēmumi, ir starptautiskās tirzniecības jautājumi. Tie ir jautājumi, kur 80. gados viņi ieveda politikā, 30 gadus viņš uzskatīja, kā uh, eh, savienotās uh, Savienoto valstu tirzniecības deficīts ir neveiksmīgs ārējās tirzniecības rezultāts, un viena no problēma šeit būtu tāda, ka Savienotā valsts Savienotās valsts pārāk bieži iesaistās daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos, kas apgrūtina tai pilnībā izmantot tās mas... ekonomikas masu. Un galvenais nolūks eh, ir noslēgt labāks tirzniecības darījums. Šajā gadījumā Eiropas Savienība to apgrūtina. Tālāk, Donalds Trumps ļoti maz zina un maz viņam rūp Eiropas Savienība. Viņš neatpieņem uh, eh, iepriekšējais viedoklis, eh, kāds bija iepriekšējiem prezidentiem par to, kā savienotājām valstīm rūp Eiropas stabilitāte un integrācija. Viņš galvenokārt domā par eh, tirzniecības jautājumiem ar Āziju, Ķīnu, Japānu un tāpat viņa ģeopolitiskais eh, uzmanības centrs ir vidējie austrumi. Tāpat viņš uh, eh, pie tai, piemēram, viņa izpratnē liela nozīme ir golfa kursiem un laukumiem, kas un apgrūtina uh, eh, tā skaitā īrijā eh, tādu veidošanu bija apgrūtināta. It, Katrā ziņā viņš galīgi nevēlas uh, izzināt esošo situāciju. Un ko tas nozīmē Eiropas Savienības un Savienoto valstu attiecībām un attiecībām ar Trumpa administrāciju? E, pirmkārt, e, aizmirstiet tādu iedzienu kā e, Trumpa administrācijas stratēģiju un pat nemēģiniet veidot kaut kādu naratīvu pie šim jautājumam, neatkarīgi no tā, kā, ko apgalvo zemākā līmeņa savienoto valstu eh, administrācija. Nav un nebūs konsekventas Trumpa administrācijas pieejas eh, pārpolitikas stratēģijas jautājumiem. Tie var būt tādi aspekti, kā tirsniecības attiecības ar Ķīnu vai vēl citi atkarībā no savienoto valstu prezidenta. Uh, attiecīgā brīža noskaņojumu. Tāpat uh, doma par to, kā varētu tikt izveidota šāda ārpolitikas stratēģija, nav pārdzīvojis pirmos Trumpa eh, prezidentūras 15 mēnešus. Eh, eh, turklāt jāapzinās, ka mēs, Trumps apzinās, ka viņš viņiem ir izdevīgāk pievērst lielāku uzmanību iekšējiem notikumiem. Trumpa administrācija. Tai nerūp eh, tas, ka kāda ir Eiropas aizsardzības plāna vai ka Eiropas Savienība var kļūt par strateģisko konkurentu savienotajām valstīm. Uh, Viņiem ir lielākas tirzniecības, tirzniecības eh, rakstura nostādnes un intereses Pesko sakarā, un daudz mazāk tas attiec uz stratēģiju. Nākošais punkts ir koncentrēšanās galvenokārt uz sarunām, nevis uz stratēģiju Eiropas Savienībai ir nopietni jāizturas pret Trumpa koncentrēšanos uz sarunām. Viņam darījumi ir transakcijas ar nolūku gūt vislabāko rezultātu. Un šeit ir runa par pašu interesēm un nevis strateģiskām attiecībām, par pēļņu un nevis kopīgām vērtībām. Un, uh, domas par koncentrēšanās uz tagadnu, nevis tā nostalģiska gremdēšanās pagātnē. Viņš vēlas novadīt jebkāda veida vājās pozīcijas attiecībās. Past, un organizēt labu tikšanos ar Donaldu Trumpu nav grūti, viņam nepatīk tieši konfrontācijas, bet ir grūti pēc tam labas tikšanās uh, pasākums pārveidot politikas rezultātos. pastāv iespēja izmantot eh, jūsu rīcībā šos esošos svirus sev vēlam rezultātu panākumam, piemēram, paredzēt eh, pretpasākumu sankcijām, tas var darboties. Es saprotu, un jums ir jāsaprot, ka tas ir vienīgais veids, kā, Vašink... kā izpelnīties Vašingtonas respektu. Uh, šajā laikā. Tālāk ģeopolitiski runājot, Eiropas Savienībai jāapzinās, kā veidot attiecības ar citām nozīmīgām lielvarām, kas ir būtisks savienotajām valstīm, to starp Krieviju, Ķīnu, Indiju. Jo šeit nav runa par oponēšanu vai pret uh, statīšanu savienoto valstu interesēm. Ekonomiskas kultūras un ideoloģiskā saiknes starp Eiropu un savienotām valstīm nozīmē to, ka to, ka tādi jautājumi kā klimata jautājumi, tērauda, alumīnija tarifi un citi pasākumi var tikt izmantoti kā rīks, lai paredzētu stabilitāti un paredzamību Eiropas Savienības un Savienoto valstu attiecībām. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Šapīro kungs, par šo analīzi. Bija aicināts arī ceturtais runātājs, bet eh, profesors Kermans atvainojas, ka nevar ierasties. Un tas ir veselības problēmu dēļ, tāpēc tagad es došu vārdu mūsu līdz priekšsēdātājiem no interkomitejas Bentam Langiem, kurš teiks ievadvārdus. Jūs varat arī izmantot iepriekšējiem runātājiem atvēlēto laiku. Paldies, līdz priekšsēdātāji! Man būtu vispirms jautājumi ekspertam par tirzniecību, protams, tie ir savienotās valstis ir lielākais Eiropas Savienības tirzniecības partners gan eksportā, gan importā. Un, protams, tas balstās uz PTO nolēmumiem. 95. gadā tika šie nolēmumi ieviesti, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tirzniecība norit veiksmīgi. Šobrīd, kā sacīja Gārdner kungs, uh, Savienotās valstis grauji PTO nolēmumus, piemēram, tērauda gadījums, un tas atgādina 62. gada augstā kara likumdošanu, vēlāk nacionālās drošības jautājums un Ķīnas gadījumā 301 tirzniecības likam no 74. gada. Visi šie teksti tika sagatavoti pirms PTO nolēmumiem. Eiropas Savienība eh, vērsās pret eh, lēmumu numur 301, un visiem bija skaidrs, un pat Savienotās valsts apzinājās to, ka šāda likumdošana neatbilst pētējo noteikumiem. Tādējādi. pastāv nopietna problēma tirsniecībai, kas būtu balstīta uz noteikumiem. Kādā sadarbības perspektīva jūs saskatāt, lai varbūt reformētu PTO, lai atvest apakaļ savienotās valstis šajā pasaules tirsniecības sistēmā? Un, protams, vēl ir tāda specifiska problēma, ka savienotās valstis pārskata tiestieši iecelšana apelācijas struktūrā un iespējams, ka no nākošā gada šī struktūra nevarēs darboties. Mums būtu jāpārdomā sadarbība, lai nodrošinātu šo pasaules tirzniecības sistēmu. Otrkārt, kāpēc Baltais nams? Domā tikai par tirzniecības jautājumiem Protams, mums ir pakalpojumu pārpalikums tirzniecībā ar savienotām valstīm, un savienotās valstis bū, ir lielākais ieguvējs no trips nolīguma, ir um, miljonu peļņa par patentiem un licencēm, ko var iegūt savienotās valstis aptuveni. Uh, 30 miljārdi no Ķīnas. Kāpēc koncentrēties tikai uz preču tirsniecību un kāpēc savienot to valstu puse neuzlūko pil kopājumu tirsniecībā? Tālāk, kā sacīja Gardnerkungs, un ir pilnīgi skaidrs, mēs ne noslēgsim tirzniecības līgumu zem spiediena. Un mēs nepieļausim nekādus netīrs darījums no Eiropas puses tomēr. Mēs varam pārdomāt par to, kāda pasākuma varētu būt noderīga, lai labāk izprastu, panāktu saprašanos nākotnē. Nē. Vai ir iespēja izveidot tirgus pieejas nolīgumus? kas būtu līdzsvaroti. Nevar te vienkārši samazināt eh, tarifs no vienas puses un nedot piekļuvi eh, valsts iepirkumiem un pakalpojumiem Atlantijas otrajā pusē. Vai jūs, prāt, ir iespēja bez spiediena rast kopīgu pieju šādiem, tir, šādām tirgus uh, piekļuvas sarunām. Paldies! Paldies, Lang, eh, Langis kungs! Man priekšā ir tagad saraksts runātājiem. Ir pieteikušies desmit runātājiem, vienpadsmit jau kopā ar Čālu Tānoku, jau divpadsmit runātāju sarakstu mēs tagad slēdzam, un katram runātājam atvēlēsim pusotru minūti. Sāksim ar deputātu Pēterli. Uh, Pirmkārt, paldies visiem runātājiem par ļoti skaidrajiem, tiešajiem vārdiem. Tā ir ģenētiski runājot, mēs jau abi abas puses piedaram vienai ģimenei, bet ģenētika te nav svarīga. Kā politiķi mēs esam pieraduši pie zināmas prognozējamības, kas ir diezgan svarīgs elements stabilitātei. Es eh, neplānoju tagad turpināt tādus teorētiskus paziņojumus, bet pirmkārt eh, jāsaka, ka šī di diskusija ir diskusija par mums pašiem, Maršala kungs ievirzīja šo diskusiju tādā virzienā. Es eh, saskatu arī pozitīvo pusi pašreizējai situācijai no šāda viedokļa. Man nepatīk dažādi saukļi par uh, vairāk Eiropas, bet mēs noteikti spēsim pārvarēt šo situāciju ar uh, lielāku Eiropas vienotību, ar skaidrākām idejām, ar lielāku apņēmību. Uh, Gārdnera kungs teica, ka mēs izdzīvosim. Esmu pārliecināts, ka jā, mēs izdzīvosim, bet uh, ko tas maksās? Ir daudz jautājumi, kas ir saistīti ar uh, uh, šo aspektu. Man liekas, ka Māršalā kungs jau arī pieminēja Rietumbalkānus. Zināt, kad Sofijā notiek samits Un nu, nesen notika arī konference Vašingtonā. Eh, cik saprotu, tajā uzstājās diezgan augsta līmeņa runātāji, un jautājums bija, vai tad mēs sadarbosimies ar ASV vai konkurēsim ar ASV par tik ļoti uh, jūtīgu Eiropas reģionu. Es atceros, ka Širaks teica, ka Francija ir pirmajā vietā uh, Un tagad es saprotu, ka Trumpa kungs arī runā līdzīgi, ka Amerika ir pirmajā vietā. Man jau nav problēmas ar lieliskuma jēdzienu, bet uh, vissvarīgākais, lai mums būtu lieliska sadarbība. Un ir jāsaprot, uh, ka tas, kas pietrūks pašlaik, ir tā izpratne, ko mēs varam darīt kopā. Es ceru, ka mums izdosies padziļināt dialogu, arī parlamentāro dialogu, transatlantisko dialogu, un ka Eiropas Savienība paudīs savu gribu spēcīgāk. Paldies tagad Gomesas kundze, lūdzu iekļaujieties pusotrā minūtē. Jā, liels prieks redzēt jūs atkal mūsu vidū, Vēstniek Gārner. Jūs nepieminējāt, nu tā Ah, acīm redzamo lietu būtu sai, uh, Krievijas jautājums. Tā ir problēma ne tikai ASV. Uh, šis jautājums būtu adresēts arī profesoram Māršalam. Vai tad tā nav problēma arī Eiropas Savienībā? Uh, jūs pieminējāt līderības problēmu, vai arī politiskās gribas trūkumu, vai arī šo nespēju veidot politisko gribu. Ja mēs redzam, kādas uh, sakas varbūt šai neskaidrajai Trumpa cilvēku darbībai ir, vai arī, piemēram, Gazprom aktivitātēm Eiropā. Un tas tiešām ļoti daudz ko pasaka, tas parāda mūsu nespēju darīt, rīkoties pareizi, vai jūs man piekrītat? Gomesas kundze, paldies. Tagad eh, Tanaka kungs. Paldies. Arī es gribēju teikt, ka mums tiešām ļoti pietrūcis vēstnieks Gārdnera. Eh, viņš eh, runāja ļoti izsmeļoši, ļoti tieši par aktuāliem jautājumiem. Es saprotu, ka viņa pēctecis ir ticis nominēts uh, pirms pāris dienām. Es ceru, ka tas būs tiešām cienīgs uh, pēctecis, es ceru, ka arī viņš iesaistīsies dialogu ar mūsu komiteju. Jāsaka, ka mani nepārsteidz eh, Trumpa administrācijas politikas, to trūkums vai to neprognozējamība. Jūs zināt, ka iepriekšējā dzīvē biju psihiatrs pirms eh, pievienojos parlamentām, un um, esmu mācījies, kā saprast dažādas personības un tā personību tipus, bet jāsaka, ka. Uh, uh, izstāšanās no Parīzes vienošanās un arī atteikšanās no TTIP sarunām, uh, izstāšanās no TPP un uh, tālāki lēmumi. Uh, nu, tā ir katastrofāla lēmuma attiecībā uz globālo pārvaldību uh, DPKA, tad, uh, jā. Uh, un arī atteikšanās no Irānas. Uh, vienošanās, paķi Irāna pilnībā izpildīja visas vienošanās. Šāda rīcība, manuprāt, su, sūta pavisam nepareizus signālus, ka uh, tāda, nu jā, bet situācija ir tāda, kāda tā ir, un pārsteigtiem mums nevajadzētu būt. Nesen man bija saruna ar uh, tādu vadošu UKIP uh, uh deputātu, Un jāsaka, ka ir tāda tendence populistu vidū, ka viņi mēģina izjaukt un uh, multilaterālismu. Un tas arī parāda to, ko viņi uzskata par patieso problēmu - savstarpējā savienojamība, globālā pārvaldība, cilvēku pārvietošanās, tirzniecība. Viņiem nepatīk pašreizējās tirz, tendences. Viņi vēlas atgriezties uz, pie situācijas, kas bija 1950. gados manā valstī. Viņi gribas atgriezties pie 19. gadsimta vidus situācijas. Bet jā, tas, ko viņi grib, ir absolūta nāciju valstu suverenitāte. Eh, populisti īsti nesaprot šo neredzamo tirzniecību. Viņi tikai redz šīs acīm redzamās lietas, preču cilvēku pārvietošanos, bet pārējais ir pārāk plaši viņu uh, iztēlē. Paldies, nākamā runātāja Šākas kundze. Paldies! Eh, man liels prieks izteikties arī par transatlantiskajām attiecībām. Jāsaka, ka mana transatlantiskā sirds gan asiņo. Esmu nobežījusies un gribēju runāt par kādu konkrētu lietu. Uh, Papildus šiem notikumiem mēs arī redzēsim arī paauģu nomaiņu, kas arī atstās ietekmi uz transatlantiskajām attiecībām. Vai kāds no runātājiem tad gribētu arī izteikties par šo paauģu nomaiņu? Un vēstures pamati kļūs aizvien nestabilāki, un mēs tik saskarsimies ar jauniem šokiem. Uh, No amerikāņu puses šķiet, ka AS, kā Eiropas Savienība ir realistiski, vai amerikāņi vēl joprojām tā domā, vai viņi meklē vēl kādus alternatīvus risinājumus. Un arī tad no Vašingtonas puses gribētu zināt, vai ir kāda taktika sadalīt un iekarot uh, dalībvalstis, dal, izspēlēt dalībvalstis vienu pret otru Un nu, te iesaistās arī aspekts ar attiecībām ar Krieviju. Tas ir tāds leņķis, eh, no kura šo jautājumu aplūkoju, kas mani interesē. Un visbeidzot, iekšējās diskusijas eh, ASV par tarifiem, par tirzniecības noteikumiem, par Ķīnu. Um, kā jūs eh, sagaidat, kāda būs reakcija uz šīs administrācijas netipiskajām tirzniecības politikām? Paldies, un tagad Georgiev kungs. Un paldies priekšsādātāji. Paldies visiem runātājiem. Man ir kāda ideja, un es gribēju ar to padalīties. Un redzēsim, vai kāds varētu to izvērst vēl plašāk. Mēs runājam par uh, pasaules stabilitāti, kas tagad ir apdraudēta. Tas ir skaidrs. Es domāju, ka vienīgais veids, kā šo situāciju atrisināt, ir izvairīties no, atteikties no šīm veto tiesībām, kas ir piešķirtas eh, drošības padomas pastāvīgajiem locekļiem. Pirms vairākiem gadiem tas eh, varbūt bija pamatoti, bet tagad šīs veto tiesības ir eh, tikai šķērslis aizstāvēt kādu valsti, kas, kurai varbūt notiek uzbrukums, jo kāds no pastāvīgiem locekļiem izvēlēs pateikt nē vai ņet. Tikai Eiropas Savienība var piedāvāt šādu risinājumu. Es zinu, ka mūsu vidū ir valstis, kas ir arī pastāvīgie locekļi, un jā, Varbūt eh, tas varētu radīt sarežģījums, bet ja Makrona kungs spētu to piedāvāt, viņš varētu mainīt pasauli. Varbūt kāds no runātājiem varētu izteikties par to, paust savu viedokli, varbūt tas ir jautājums, pie kā mēs varam strādāt. Paldies! Paldies! Tagad bildes kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, kolēģi stāvoklis Irānas sakarā višbažas, jo lielas Francijas eh, firmas kā Total un PSV var tikt skārtas, bet sankcijas eh, un atzinums, kā Eiropa, eh, pa, paklausot Ameriku, Amerikas spiedienam ir noteikusi sankcijas pret Krieviju, kuru tā neko nevar zaudēt. Krievija ir trešā partnervalsts ekonomiskā ziņā Eiropai, savukārt 23. savienotajām valstīm tirzniecībā. Ļoti žēl, ka uh, prezidents Trumps ir noteicis jaunas sankcijas, kuras skar Eiropas uzņēmumus, taiskaitā Nord Stream 2 gāzes vadu, vai arī uh, Eh, sankcijas pret maziem ražotājiem, sieražotājiem, eh, attiecībā uz izstrādājumiem, kuri Krievijā tiek augst novērtēti. Vai jūs nedomājat, ka šie būtu pārāvuma punkti un kā jūs vērtējat eh, mūsu transatlantisko attiecību nākotni šajā sakarā? Paldies, kas tālākums ir nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties eh, visiem referentiem par ļoti interesantajiem eh, faktu izklāstiem. Es eh, atba atbalstu divus. Pirmkārt, pietiekami augstu novērtēt Donaldu Trumpu apzinoties to, ka viņš iecerētu otro mandātu. Turklāt jāatzīst, kā par spēcīgām darbībām, vienpusējām darbībām runājot, tās nevar vērtēt pozitīvi. Es domāju, ka savienoto valstu sabiedriskā doma viņu ne, nevērtē tik negatīvi kā pasaulē. E, jāapzinās, ka ikvienās grūtībās var saskatīt kādu iespēju, piemēram, atom savienoto valstu atkāpšanās no kodolīguma varētu būt nozīmīgs pamidinājums mums Eiropai parādīt mūsu partneriem Irānā mūsu labo gribu turēt vārdu līdz galam un paturēt spēkā strateģisko un ģeopolitisko darba kārtību, kas ir autonoma attiecībā pret savienotajām valstīm, un ka mēs nevienmēr esam viensprāts ar mūsu Vašingtonas draugiem. Ja mēs paredzam uh, vai izjūtam sekundāras sankcijas no savienotām valstīm un atbilstam ā, tiem pašiem līdzekļiem, tad cik tālu ietu Trumps, vai viņš ietu līdz galējām sekām, vai viņš tomēr ieklausītos saprāta balsīs un savienoto valstu uh, rūpniekus, kuriem ir ļoti nozīmīgs tirgus, un viņi nevar atļauties to zaudēt. Tieši tāpat kā mēs nevaram atļauties zaudēt amerikāņu tirgu. Paldies! Nākošais runātājs ir Artis Pabriks. Thank you very much! <clears throat> Paldies! Liels paldies. Vispirms vēlos teikt, ka, protams, mēs varam kritizēt eh, Trumpu, mēs šeit Eiropā par viņu varam smieties, un tas ir uh, populāri. Taču mēs nevaram nomainīt eh, ASV prezidentu, mums ir jāpieņem viņš tāds, kāds viņš ir. Tāda ir skarbā patiesība. Es raugu un raugoties no šīs perspektīvas mums jāatceras, ka par spīti visam ASV ir un paliek. Eiropas Savienības galvenais strateģiskais partners. Un no šī viedokļa Vispirms es uzdot jautājumu, ko mēs varam darīt. Un man nedaudz traucē tas, ko teica Šapīro kungs, proti, ka mēs varētu izmantot pret Trumpu un ASV tādu tehnisko sadarbību ar tādām valstīm kā Ķīna un Krievija. Varbūt es to nepareizi saprast, Taču man šķiet, tas ir tieši tas, kas patīk tādiem cilvēkiem kā Putins vai Ķīnas vadība. Taču mēs to nevaram darīt. Mēs to nedrīkstam darīt kaut arī uh, cilvēki tā labprāt domāt, ka tā var darīt, jo ASV ir e, strateģiskais partners ar vai bez Trumpa. Un es domāju, vēl ir svarīgi atgādināt tos vārdus, ko cits runātājs šeit teica Vācija vairs nevar slēpties aiz savas vēstures. Tā ir jāmaksā par savu aizsardzību un pēc iespējas drīzāk. Tāpat, kā ir jābūt plašākai līderībai no Makrona puses. Ja mēs vēlamies spēcīgu partnerību attiecībās ar sveju, tad mums jārīkojas tagad. Tikai tā mēs varam izdzīvot, jo pasauli mainās. Tā jau vairs nav vecā pasaule. Un tāda cilvēka kā Trumps, diemžēl, un arī Putins un Ķīna vēlas mainīt pašreizējo kārtību, jo viņi sajūt pareizo vēju. Un pēdējā lieta, ko vēlos minēt, varbūt mēs vēl varētu izmantot uh, šo iespēju uh, ka ir kāda vēlme vadīt sarunas, mēs varētu padarīt TTIP vieglāk. Bet Eiropā mēs vairs nevaram atlikt maksājumus par drošību un aizsardzību, un arī Centrāla Eiropai te ir jāspēlē savu lomu. Paldies! Paldies, Panzerī kungs! Vēl ir seši runātāji pieteikušies, līdz ar to runātājs saraksts ir beidzies. Lūdzu, ievērot, jūs runājat vēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētāji! Maršalkungs! kungs! Es, protams, saprotu jūsu intelektuālos, intelektuālo provokāciju, taču man jāatzīst, ka beig beigās mēs varam nonākt pie tā, ka politiskā nozīme Eiropai ir niecīga salīdzinot ar ASV nozīmi. Fakts ir tāds, ka Vašingtona attiecībās ar es ir sasniegusi savu zemāko punktu attiecībās principu. Piemēram, kad uh, Eiropas Sanības e, uzņēmējiem draudz sankcijas saistībā ar Irānu, tad šis fakts ir darunīgs. Kā jūs zināt, es politikā debates ar ASV vienmēr tika vadīts draugu lokā, tā sakot, un Mēs nebijām īpaši kritiski noskaņi. Vai jums nešķiet, ka jaunā politiskā fāze un Trumpa inaugurācija, kurai taču varbūt e, tālējoši sekas, nenozīmē to, ka mums visiem Eiropā ir jāpārdomā e, šīs attiecības no ģeopolitiskās perspektīvas attiecības transatlantiskajām attiecībām. Milāns Malons, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties paneļdiskus izdalībniekiem un arī it īpaši pateikties savam draugam Toniem Garderam, ar kuru pa transatlantisko attiecību jomā esmu ļoti ilgi sadarbojies. Es uzskatu, ka Savienotās valsts ir mūsu dabiskie partneri un ka tās ir vissvarīgākās mūsu strateģiskās attiecības. Un es redzu, kā būtiskie jautājumi ir klimata jautājumi, e, vēstniecības jautājums Jeruzālēmē, PTO un, protams, iespējams arī pieaugoša e, nozīme šiem jautājumiem spējams Vašingtonas optikā un iespējams, ka Brexit vēl to visāsina. E, trīs paneļi diskusijas jautājumi piedāvā risinājums, lai saglabātu vienā, vienotību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šobrīd, um, ņemot vērā populismu kustību 19. gada, ievēlētais sasaukums varētu būt vairāk uh, fragmentēts. Un runājot par nākotni, es gribētu dzirdēt eh, jūsu viedokli par Trumpa administrācijas nākotni, kā to, mm, kas notiks pēc leģislatīvajām vēlēšanām rudenī, kādi būs nākošie gadi, vai varbūt jums ir skatījums uz turpmākajiem pat sešiem gadiem. Paldies! Mr. Korn is the next. Kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties par jūsu prezentāciju no ārlietu komitejas viedokļa, kuras loceklis es esmu. Es vēlētos runāt par politiku Izrēlā. Vai jūsuprāt, divu uh, valstu risinājums uh, attiecībā uz uh, ASV vēstniecības pārnešanu uz Jeruzalemi. Vai jūs varētu par to izteikties? Un tālāk eh, nestabilas eh, darbvietas tērauda mm, nozarei nodarbinātajiem un tad arī uh, Irānas uh, līguma pārtraukšana. Tad uh, ko, ko panels par to domā? Vai es tad būs uzņemsies vadītājs lomu vai tā būs Krievija un Ķīna? Un pēdējais jautājums, tas nopietns jautājums. Ko panelisti uzskata par to? ka Donalds Trumps saņemtu Nobela miera prēmiju par darbu, ko viņš veids samierinot Ziemeļu no Koreju ar Dienvidu Koreju. Tad ko panelists par to teikt? Paldies. Paldies. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, mich würde in... Paldies, saka Rubiga kungs. Man interesētu, ko domā Ziemeļkorejas līderis tagad, kad uh, Irānas vienošanās vairs nav īsti spēkā. Kas notiks ar sarunām, zinot, ka uh, šī vienošanās vairs netiktu, mm, netiek ievērot, ka gluži vienkārši ir izbeigta. Uh, jau iepriekš esam redzējuši, ka ir situācija ar šiem militārajiem manevriem. Uh, Un es gribētu zināt, kādu, kādas ir iespējas tādā diplomātiskā līmenī panākt kaut kādu vienošanās. Protams, ir liels diplomātisks izaicinājums. Un otrs jautājums. Vai mums ir svarīgi, lai tā šīs biznesa aspekts, lai šie izmēri izņā, uzņēmumi no mūsu Atlantijas okeāna puses saglabātu savas biznesa iespējas ASV? mums vajadzētu radīt uh, stimulus gan Eiropas Savienībā, gan ASV, lai stiprinātu savstarpējo tirzniecību. Vajadzētu domāt par kaut kādu uh, muitas nodevu tarifu samazināšanu, uh, jo šāda tirzniecības niec priekšrocības patērētājiem abās okeāna pusēs, lai nebūtu tā, ka. Trumps paredz kaut kādus uh, atvieglojumus, bet tajā pašā laikā uh, tiek uzlikti uh, papildus uh, nodokļi, kas padara produktus mazāk pievilcīgus patērētājiem. Mums ir jādomā, kāda būtu pareizā stritē, stratēģija. Un es vēlreiz arī zināt, vai ir kaut kādas iespējas pastiprināt sadarbību pētniecībā zinātnē. Paldies. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie deputāti. Mūsu diskusija ir ļoti nozīmīgi brīdī, kurā nekārtības ir sasniegušas savu augstāko punktu. Un mums nevajadzētu uzskatīt Donaldu Trumpu par uh, sāģas smuļķīti. Tā būtu ļoti nopietna kļūda no mūsu puses. Un arī no savas puses es gribu pieminēt eh, Palestīnas jautājumu kā kolēģis Kāns, bet tad, kad mēs dzirdam savienoto valstu vēstnieku ANO, Niki Hailē vakar sacīja, ka Izraela ir uh, rīkojusies ļoti piesardzīgi, šaujot ar eh, īstām lodēm un nogalinot bērnus, nogalinot 60 un ievainojot vairākus tūkstošus, tad mēs saskaramies šodien ar tādu retoriku, kas ir populistiska, nacionalistiska un, diemžēl, to atbalsta uh, daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis un daudzas valstis, kas ir savienoto valstu draugi vai sabiedrotieši. Piemēram, šeit es domāju par eh, Saudārābiju, par Izraēlu Palestīnas jautājumu ziņā. Jautājums ir, kāda jūsuprāt ir šī valsts loma attiecībā uz Donaldu Trumpu un Trumpa administrāciju? Kurš kuru komandē? Uh, Tas ir jautājums, ko mēs varētu uzdot. Un, kā jau jūs tikko sacījāt, Eiropieši ir ļoti sašķeltais skaitā par Palestīnu. Ir trīs atšķirīgas nometnes attiecībā uz mūsu attiecībām Eh, ar savienotajām valstīm. Es tikos šodien ar Pieru Dimonu, kurš ir visaugstākā līmeņa starp pasaules diplomātijas dalībnieks, kurš sacīja, ka mēs varētu tādā veidā atrast citas partnerattiecības, paplašināt eh, partnerattiecības ar Ķīnu, Dienvidāfriku, Indiju un varētu arī dzirdēt jūsu viedokli. Kellam kungs tagad. Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos. Vēlos paus, kas nu gandarīts. Paldies mūsu draugam, vēstniekam Antonijam Gardneram. Vēlos arī viņu apsveikt dzimšanas dienā. Ba. But I, I like very much what the colleague Man ļoti labi patīk tas, ko sacīja kolēģis Peterlikums. Proti, ka ģenētiski mēs esam radnieciski. Taču ne tikai ģenētiski, bet arī pamatoties uz ķīmiju, kas balstās um, politiskajās vērtībās. Un to ir svarīgi atgādināt. Mums ir tehniskas atšķirības, tās mums ar vienu ir bijušas taču mēs esam un paliekam strateģiskie sabiedrotie, un pilnīgi nevienas alternatīvas tam nav. Tāpēc neļausim uh, prezidentam Trumpam mūs mulsināt ar savu uzvedību. Pašreizējā ASV administrācija izjūt spiedienu, veidojot jaunas Uh, vienošanās ar Krieviju un Ķīnu. Šāda darbība uzskatām ne tikai par maldinošanu, bet par pilnīgi bezatbildīgu, pat bīstam. Pirms divām dienām izskanēja, ka ASV arvien turpina būt iesaistītas NATO ne tikai vārdos, bet arī darbos, jo tās ir palielinājušas savu klātesamību Eiropā, tās ir sniegušas plašāku uh, armijas personālu un militāro atbalstu un arī uh, Eiropā un arī finanšu ieguldījums ir lielāks. Tas ir fakts un lūdzu attiecīgi novērtēsim to. Paldies. Paldies, Kilam kungs. Rodrīgais, Peņiera kungs, lūdzu. Muchísimas gracias. Paldies, priekšsēdētājs. E, vislabākie novēlēt dzimšanas dienā Arderkungam. kungam Šīs debatas ir ļoti interesantas. Es domāju, ka vis, vissliktākais, kas ir noticis pasaulē pēdējo gadu laikā, saucas Donalds Trumps, diemžēl. Un domāju, ka viņš ir izpildījis savus visus eh, pirmsvēlēšanu sol eh, solījumus. Vēstniecība, eh, atkāpšanās no TTIP Vai jūs domājat, ka nav stratēģijas? Un vai viņš neapzinās, ka viņa sabiedrotie pret uh, Irānu ir eh, Saudarābija un Izrēla? Viņš nenostājas pretī starptautiskajām tiesībām. Viņš to neteica savā kampiņā, bet viņš ir nostājis pret multilaterālismu. Tīpaši uh, tas parādās viņa veidā, kā tiek risināti konflikti, jo, manuprāt, ir iespējas, un es gribētu dzirdēt paneļdiskusijas dalībnieku viedokli par to, vai aiz Donalda Trumpa mums nav jāmeklē nestabilitāte. Kādas ir uh, gaidas attiecībā uz novembra vidusposmu vēlēšanām? Ja tās uzlabo viņa pozīciju. Kā, kādas ir amerikāņu sajūtas saskaroties ar Donalda Trumpa reakciju starptautiskiem izaicinājumiem, ņemot vērā viņa darbības. Paldies! Paldies, nākošais runātājs deputāts Salafranka. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka mēs dzīvojam lielas ekonomiskas nestabilitātes un politiskas fragmentācijas laikos. Mums ir, protams, ļoti grūti skatīties e, kristāla bumbā un teikt, kas notiks nākotnē. E, vai ir tiesa, ka mēs zaudēsim iedzīvotājus līdz 50. gadam, vai tā tas notiks abos Amerikas kontinentos? vai eh, bijusi rietuma pasaule saviem iedzīvotājiem būs tik mazāk nekā 20% eh, pasaulē. Mēs redzam, kā pieaug Ķīnas svars, kas ir par vienu no lielākajām pasaules ekonomikām, un kādas būs lielās politiskās sekas un pasaules pārvildība. Šeit mēs redzam, ka parādās jaunas pilnvaras, kuras neatbalsta mūsu vērtības un mūsu konfliktu risināšanas veidu. Bet mans jautājums ir, uh, ļoti vienkāršs. Mēs esam tālu no laikiem, kā Eiropas Savienība pārstāvē 30% no pasaules tirzniecības. Pat ja tas ir nedaudz vairāk nekā Savienotē valstīm, bet kāda ir Trumpa administrācijas līnijā, īstenojot tās politikas, kam, ko, kurās rietumi varēs tur, turpināt izdarīt ietekmi, vai šīs administrācija vēlas panākt ekonomiskas, sociālas, politiskas izmaiņas eh, pasaules eh, pārvaldībā. Nav. No. Paldies! Tagad es no savas puses vēlos ko piebilst. Kampaņas laikā es domāju, ka tā ir tikai un vienīgi kampaņa, bet tagad nav šaubu par to, ka Trumpa kungs īsteno savu politiku. Un tomēr mums ir jāsaglabā mūsu partnerība ar ASV, par to nav šaubu. Šo debašu laikā man tāpa skaidrs, ka mums par to jārunā plašāk. Jau katram te kaut kas ir sakāms, taču, diemžēl, mums ir maz laika, ir izskanējuši daudzi jautājumi. Uz tiem visiem nevar atbildēt šodien. Taču Rīkošu šādi, pirms dodu vārdu Broka kungam beigās, kurš ir referents par šo tēmatu. Mūsu rīcībā ir laiks līdz pulksten četriem. Tad došu divas minūtes katram. Jūs, jūs gribat četras, nu tad sanāk 15 minūtes kopā. Tātad četras minūtes katram no jums. Sāksim ar Gārnera kungu. Un tad beigās uzklausīsim mūsu kolēģi Broka kungu. Lūdzu, 4 minūtes katram. Nu, ne, nekā labprātāk nepavadīšu savu dzimšanu dienu, kā runājoties ar šīs komitejas deputātiem. Aiciniet mani vēlreiz nākošgad. Izskanēja tik daudz interesantu komentāru, pievērsīšos tikai dažiem. Nobela miera prēmija tika nosaukt par Nobela miera prēmiju. Vārds miers tur ir nevelti, tā to nesauc par uh, destabilizācijas vai kara prēmiju. Daudz runātāji teica, ka ir būtisks mūsu kopīgais darbs pie tik daudziem jautājumiem. Pieminēšu to tēmatu, ko minēja mans draugs. Par spīti nevienādiem vien, viedokļiem TTIP ir ļoti svarīgs, jo tur galvenais fokus ir uz precēm. Kāpēc par eh, precēm ir un tāpēc, ka tas ir pats pamats, kas interesē viņa mm, nometnes piekritējs. Taču viņš strādā ar savu bāzi, kāpēc runa ir par vienpusējiem tarifiem. Protams, no ekonomiskā viedokļa tā nav jēgas, bet tas darbojas viņa, viņa atbalstītiem. Kāpēc atteikties no darba ar Parīzes <clears throat> vienošanās? jo kaut arī divas trešdaļas darba ir saistīts ar enerģētiku, tomēr viss tas labi izklausās viņa atbalstītāju ausīs. Un runājot par tarifu uh, novēršanu, piekļuvi tirgumu, tad uh, skaidrs, ka tas viss būs sarežģīti. Valsts iepirkumi jau tagad ir sarežģītāk nekā agrāk. Arī uh, viss daudz cits lietas kļūst ar vien sarežģītāks. Runājot par piekļuvu tirgumu, protams, tas nav vienkārši runājot par PTO reformu, kurām piespieda uh, pienāk lēmumus, kas padarītu PTO darboties labāk. Bet tas nav darbojies. Viņš vienkārši panāk to, ka viss sistēma nedarbojas. Eh, Trumps saka, ka PTO netika izveidos, lai eh, kaut kā tiktu galā ar Ķīnu, bet viņš nav nācis klājā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā PTO varētu darboties labāk. Es domāju, ir vesela virkne jautājumu, kas mums būtu jārasnīgi kopā. Es pieminēju dažas subsīdijas, eh, vēlēšanu īpašuma izlaupīšana, vēl pēdējā lieta tiesību īstenošana. Šai jomai būtu jābūt pilnīgi bez kaut kādiem strīdiem. Jūs redzējāt eh, e-evidence komitejas uh, ziņojumu. Mums abi, tas arī saistīts ar saucamo Cloud Act, un mums abi tiesību akti ir jāsaskaņo, un tas ir saistīts arī ar mm, smagiem noziegumiem terorismu. Uh, pēdējais veistījums fokusēsimies pozitīvi, jo mēs redzam, ka biedriskuma politikā ASV gūsta atsaucība. New York Times, Washington Post, Los Angeles Times kļūst ar vienu populāru. Paraugieties, kā jaunatne parakstās, uh, reģistrējoties uh, savām, uh, par savām vēlēšanu tiesībām. Mums ASV ir tiesības, ko konstitūcijas veidotāji ir eh, pamatojuši. Es piekrītu tiem runātājiem, kad viņi saka, raudzīsimies ilgtermiņā. Paldies, Gārtnetu, Gārtnekungs. Kristofers un Māršals, lūdzu. Paldies. Iesākumā sākšu ar dažiem vispārīgiem komentāriem. Man ar vienu šeit rodas iespējas, ka, nu kā jūs to varētu nosaukt, cilvēki grib paņirgāties par Trumpu vai arī sūkstīties par Trumpu. Jā, es saprotu to no emocionāla viedokļa, taču pēc pusotra gada no tā ar vienu nav nekāds jēgas. Viņš prom no savām at nedodas. Mums jādomā par viņu strateģiskā, ar viņu rīkoties strateģiski, aizsargāt mūsu intereses. Tas man ir svarīgi. Tātad mums jātiek vaļā no šīs nirgāšanās un sūkstīšanās noskaņas uz nopietnu darbību. Ko tad viņš ciena? spriedienu otrs puses, jā, viņš to ciena. Tā viņš mums nav darbojas, tas uz viņam strādā. Ja jūs paraugāties uz mūsu kanclers eh, Merkeles vizīti pirms gada, salīdzinot ar tagadējo, protams, ka viņš vairāk viņu ciena kopš mm, eh, viņi saskaras ar spiedienu vēlēšanās, taču mm, neķerieties klāt eh, tādiem cīniņiem, kurus jūs nevarat vinēt. Spiediens no otras puses ir laba lieta, bet uz to vienīgi koncentrēties nedrīkst. Un tad runāt par tīri tie protesti, mēs varētu mēģināt no Eiropas puses mm, piedāvāt tikt vaļā no visiem tarifiem. Jā, mums ir augstāk tarifi, es eh, e salīdzinot ar ASV, viņiem ir taisnība šai ziņā. Taču Rosakums pavisam skaitēts, ka viņi vēlas, lai es atceļ netarifu barjeras, tas, ko viņi dēvē par netarifu barjerām tirzniecībā štēs un ASV. Te ir runa par attieksmi, par patērētāju aizsardzību, par lauksaimniecību un tā tālāk. Jums tas viss ir pazīstams, tas ir ļoti sarežģīti un to nevar panākt līdz 1. jūnijam. Mm, par to nu gan nav nevienam nav šaubu. Daudz uzdev jautājumu par vidustermiņu vēlēšanām. Vidustermiņu vēlēšanas jau sākušās, jo es paraugāties uz aptaujām, tad demokrātiem ir vairākums, 6-7%, eh, taču ja jūs to atainojat eh, eh, deputātu vietās, tad būtībā tur liela atšķirība nav, tad patiesībā vēl ar vienā zināms, vai demokrāti var pārstāvju palātā gūt vairākumu, un ar senātu paredzamība ir vēl smagāka. Ir divi iespējami rezultāti. A šo vēlēšanu rezultāts ievēroja, būs ar ievērojami psiholoģiskām sekām. Ja demokrāti pat šajā situācijā nespēja atgūt kongresu, tad viņi būs spiesti dzīvot saucamā ilgu laiku. Un no otras puses, ja demokrātiem izdodas gūt pārsvaru, tad ASV divas gads būs politiskā blokāda. Nekas netiks panākts, jo bija, būs jācīnās eh, ar nagiem ragiem. Uh, kurš tad beig beigās eh, gūs pārsvaru 2020. gadā. Es dzirdēju šeit, ka Trumps ir ļaunākais, kas pēdējo gadu beigās mums ir noticis. Nē, tam es nepiekrītu. Es domāju, ir daudz vairāk ļaunāku lietu. Kontrola labi darbojas ASV. Mums var nepatiks viņa stils, viņa attieksme, taču ASV ir viena demokrātiska valsts, tur valda tiesiskums, un kā jau tika minēts, tas ir mūsu svarīgākais partneris tirzniecībā. Uh, drošībā un citās jomās. Un katrā ziņā Ķīna un Krievija nav alternatīva. Mariči, jūs jautājat par paudžu maiņu. Es tāds par to domāju. Man ir uh, divi citādi iespēja. Protams, jums ir taisnība, ir paudz, kas nav piedzīvojuši karu. Un eh, tā ir tāda partnerība, ko viņi ir piedzīvojuši tagad, pavisam citu, un tad rietum austrum Eiropā jauniešus ne īpaši aizrauja Ķīnas tautas mūzika vai Indijas moda vai filmas no Ziemeļkorejas vai nu vienalga. Pat tad, ja viņi par to nedomā, šos jauniešus patiesībā aizrauja eiro, um, ASV populārā kultūra, un ar to mēs varam strādāt. Dažkārt tas ir, tas iet roku rokā ar negatīvo attieksmi pret ASV no politiskā viedokļa, bet nu vairāk laika man nav. Paldies, Šapiro kungs, jūsu noslēguma vārdu lūdzu. Paldies! Izskanēja ļoti daudz interesantu jautājumu, uz kuriem, protams, visiem nevarēšu atbildēt. Mēs turpināsim diskusiju par to visu. Esmu gatavs ar katru no jums runāt. Man būtu sakāms daži te jau norādījuši to, ka te nav runa par Donaldu Trumpa apņirkšanu, bet gan par uh, atbilžu uh, at, nodrošināšanu. Protams, mēs varam uh, pasmieties par Donaldu Trumpu, taču ne par to ir runa. Būtībā jautājums ir šāds. Vairāk cilvēki minēja, ka ASV ir svarīgākais partners Eiropai, ka patiesībā alternatīvas nav, ka tas, ko mēģinām panākt, būtībā ir saglabāt liberālo kārtību un transatlantiskās attiecības šajā nemiera laikā, šajā Trumpa laikā. Jā, manuprāt, tā ir taisnība. Un tas ir mēģis, bet jautājums ir tāds, kā to panākt? Es domāju, ir svarīgi pieņemt to, ka Donaldam Trumpam šis lietas ir pilnīgi vienaldzīgs. Viņam nav svarīga liberālā kārtība, viņš to nepārprotam ir apliecinājis, tāpat viņu nevisai uztrauc transatlantiskās attiecības katrā ziņā ne tā, kā tas šeit izskan mūsu sabiedrībā, kur mums ir vienotas vērtības un intereses. Ja mēs vēlamies saglabāt šo kārtību, 4, 8 vai 12 Trumpa valdības gadu gaitā, tad jums ir jāpadomā par to, kā izdarīt pietiekams spiediens viņu, lai ASV būtu svarīgi saglabāt šo liberālo kārtību, saglabāt šīs transatlantiskās attiecības, un, lai to izdarītu, jāatrodiet citi spiedienu izdarīšanas elementi. Ja jūs to nedarāt, ja jūs vienkārši apgalvojat, nu, kontrole uh, var pagaidīt. Uh, Trumps uh, izbojās transatlantiskās attiecības, uz kurām jūs balstāties. Un tā, protams, ir ļoti smaga izvēle ir jāatrod smalks līdzsvars, jo, protams, Ķīna, Krievija un Indija nekādā ziņā nav uzskatāmas par aizstājēju ASV. Šīm valstīm ir pašām savas problēmas ar liberālo kārtību un ar Eiropas vērtībām. Taču, runājot par konkrētiem jautājumiem, taktiskajiem gājieniem, šīs valstis var būt noderīgas. Tās var nodrošinātu, kā ASV ar vien saglabā to nozīmi tam, kam būtu jābūt svarīgam ilgtermiņā. Tātad liberālā kārtība transatlantiskās attiecības. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies, Šupirokums. Un tagad vārds mūsu kolēģim, bijušiem šīs komitejas priekšsēdētājiem Broka kungam. Viņš ir referents. Vārds jums. No, we don't. We don't connect. Okay. The floor is yours. Lūdzu, vārds jums. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Arī jums, Džermī, uh, vēl no savas puses laimi, daudz laimes dzimšanas dienā. Prieks jūs redzēt atkal. Paldies visiem paneļa runātājiem. kas sniedza savu viedokli par situāciju un kas varbūt arī zināmā mērā tagad apšauba to, kas ir, ka bija iekļauts pirmajā ziņojumā. Bet manā ziņojumā es gluži vienkārši nespēju izsekot tik ātri lietām, kas ātri mainās. Trumpa politika notiek viena Twitter tvīta ātrumā, uh, Un uh, ir grūti tam visam tiešām izsekot. Būs jāskatās. Uh, lai uh, tad, mm, ka, ka jāvērtē šī Trumpa politika. Ir jādomā, kā, ko, ko Trumps ir paveicis, vai Irānas jautājums bija uh, gudra izvēle vai nē. Tāpat arī ir jautājumi par tirzniecību, par daudzpusējo tirzniecību un uh, tās noteikumiem, kas nav tikuši ievēroti, vai tas ir izšķirošs jautājums. Nu, tad jautājums ir par to, kā to aplūkojam. Uh, vai tad, uh, tad pirmajā acu uzmetu, uzmetienā uh, to Vācu un Eiropas uzņēmumu ir vērtēšana tā citādāk, Trumps norādēs, ka viņš vēlas taisnīgu, godīgu tirzniecību, un, un tam es varu piekrist. Tam nav īsti taisnības ar PTO noteikumiem. Tātad Trumps ir izteicies pret daudzpusēju uh, uh, tirzniecību, multilaterālu tirzniecību. Viena valsts tagad vienpusēji ir pieņēmusi absolūti vienpusējus lēmumus. Tāds ir konteksts. Un tas, protams, ir radījis daudz nedrošības. Un, uh, kāds teica, ka mums ir pavisam skaidri jāpasaka, ka mēs tam nepiekrītam, ka mēs pretojamies, bet cik lielā mērā mēs varam pretoties. Vācijas tirzniecības organizācijas jau ir pateikušas, ka ja Makrons un Merkele uh, vedīs sarunas ASV par tēraudu, ka viņiem nevajadzētu būt pārāk uzstājīgiem. Un problēma gadījumos, ja jūs neatzīstat starptautiskos noteikumus un ja rīkojaties, kā to darījusi arī Merkel iepriekš, ka tiek izmantot arī ekstrateritoriāli jautājumi. Piemēram, Nord Stream 2 gadījumā. Es esmu pret Nord Stream projektu ne jau tādēļ, Mm, ka ASV ir kaut kas problēmas, tas ir mūsu paša lēmums. Tas pats attiecas arī uz Irānu. Mēs nevarēsim izstrādāt nekādas politikas ar partneriem, diktējot viņiem, kas viņiem jādara. Un tad, ja viņi neievēros mūsu noteikumus, tad viņi tiks sodīti. Vēstnieks Berlīnē stundu pirms, stundu pēc etapam, kad viņš bija iesniedzis um, uh, savu pieteikumu apstiprināšanai, viņam vajadzēja doties projām. Viņš saņem šo informāciju caur Twitteri. Tāds ir laiks, kurā dzīvojam. Tas padara uh, visus nervozus, rodas jautājumi, ko darīt ar partnerībām. Vairāki pa, uh, kolēģi norādīja, ka ASV ir mūsu vissvarīgākais partners, un NATO, protams, ir uh, Eh, drošības garants Eiropā, tāds ir fakts. Bet vai var būt tāda uzticama partnerība, ja viens partners nezin, kas notiks rītdien, ja nav nekādas pāredzamības, ja nav skaidrības par virzienu, kurā dodaties, vai mēs varam būt droši, ka piektais pants un tā normas tiks ievēroti? vai arī NATO līguma piektais pants. Uh, tad tas ir atkarīgs no kaut kādām impulsi, no impulsīviem lēmumiem. Uh, jā, tad Obama pieņēma savus lēmumus Obamas prezidentūras laikā bija šī izlēmība, iestājoties par Eiropas drošību. Ja domājam par Āzijas situāciju, Japāņi ir ļoti nobežījušies. Viņi baidās, kā varētu izveidoties situācija, kurā šie tradicionālajie partneri vairs nejutīsies droši. Šīs vispusējā vienošanās tas mērķis bija aizsargāt zināmas valstis pret eh, Ķīnas, pret Ķīnu, un tagad tas ir apdraudēts. Mēs zinām, ka tādas valsts kā Indonēzija, Filipīnas, un tagad uzdod jautājumus, vai viņām drīzāk nevajadzētu noslēgt kaut kādu vienošanās ar Ķīnu jo viņi vairs nav droši par aizsardzību no ASV puses. Kā tad, uh, viņi ir uzdevuši jautājums, kā varat būt droši, ka šerifs jūs aizstāvēs? Visa drošības situācija tādējādi ir mainījusies. Un visa drošības perspektīva ir mainījusies. Un tad mēs runājam ne tikai par militāro drošību, bet arī par ekonomisko drošību. Tā ir saistīta ar tirzniecības politisko drošību. Ja mēs kā Eiropas Savienība tagad ātri tad iesaistamies, uzsākam sarunas ar Japānu, pirms četrām daļām tas noslēdzās. Tagad domājam arī par citām valstīm. Uh, Bet, ja ASV atteiks uz savām militārajām saistībām, šo vakumu mēs varēsim aizpildīt tikai daļēji. Neskaidrība klusajā okeāna reģionā kopā ar mūsu Eiropas Savienības tūkumu tad radīs ļoti sarežģītu situāciju. Mums ir jādomā, kā pārvarēt situāciju. Un pašreizējā eh, situācija un visi reālie draudi, manuprāt, vēl netiek eh, pilnīgā, pilnībā saprasti un apzināti. Varētu teikt, ka amerikāņi ir atteikušies no jebkāda veida stratēģiskas domāšanas. Un tagad viņiem ir jādomā par uh, kaut kādu vēlēšanu solījumu pildīšanu vai, vai vēršanos pie konkrētiem, konkrēta vēlētāja uh, loka, bet, uh, protams, uh, tam ir ļoti pasaks attiecībā uz mums. Attiecībās ar Krieviju arī situācija ir interesēta. Uh, Eiropai ir līdzekļi, bet nav stratēģijas. Ķīnieši ir vienīgie, kuriem ir stratēģija un līdzekļi. Uh, bet tagad rietumi ir sadalījušies un nav kopīgas rietumu stratēģijas. Tēti bija iespēja veidot tādu uz ekonomiku balstītu rietumu stratēģiju izveidot. Tur jau nebija ne par kaut kādiem konkrētiem punktiem, tā bija pavisam cita dimensija. Un tīti bija iespēja izvairīties no krīzēm. Eh, un tam bija arī sava strateģiskā eh, dimensija, kas diemžēl nepiepildījās. Un, eh, nu jā, tik daudz par kontekstu. Mēs esam vienmēr bijuši partneri Mēs uh, jāatzīst arī, ka um, ir šis arī militārā vājuma elements. Amerikāņiem ir milzīgs valsts parāds. Viņiem ir milzīgas parādas eh, ķīniešiem, eiropiešiem, citām valstīm. Un jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs arī redzam, ka mums ir jāsadarbojās ar ASV, jo mēs varam kompensēt viens otra vājās puses. Mēs gan politiski, gan ekonomiski esam visspēcīgākie pasaulē. Uh, un Eiropiešiem ir jāpamostās. Un te es nerunāju tikai par uh, diviem procentiem uh, no budžeta, kas jāparedz militārajā jomā līdz 2002. gadam. Priekšsādātāji pārtrauc runātāju, norāda, ka nākamais punkts ir jūsu ziņojums. Vai es drīkstu pabeigt savu uzstāšanos? Paldies! Wir müssen sehen, Mums būs jāsaprot, kā mums ir sevi spēcīgāk jāpozicionē. Tad, te runā tikai par tiem diviem procentiem aizsardzības jomai. Mums ir jāveido pašiem sava Eiropas aizsardzības politika, un tur ir tā jāvelta nepieciešamie līdzekļi. Struktūrā ir jāmainās. Šis, ja mēs paliksim pie vecajām nacionālajām struktūrām šajā jomā, tas uh, neko nemainīs. Neviens uh, arī neradīs lielāku uzticēšanos amerikāņu pusē. Ja mēs uh, Fīre, atbalstīsim Sīrijas atjaunošanu, kur tad īstenot Krieviju, tad mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā un jāpaturē prātā sarežģītais Irānas konteksts. Ir jāatcerās tas, ko, uz ko ir aicinājis Makrons un arī citi. Vissvarīgākais punkts Eiropas stiprināšanai ir kopīgā drošības aizsardzības politika, tā mēs arī būsim uzticams partneris ASV. Paldies! Ar to arī es gribētu noslēgt mūsu diskusiju. Paldies mūsu runātājiem. Ļoti interesanta diskusija, un kā jau es teicu, arī sākumā ir ļoti svarīgi to turpināt, jo mums ir jā, jākonkretizē nu, mūsu attiecības, jāsaprot, kāds ir vislabākais ceļš uz priekšu Eiropā. Paldies Gārneru kungam, Šapīro kungam, doktoram Pan Maršalam. Paldies par pausto atbalstu. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu sadarbību. Paldies! We will continue immediately because the next point. Turpināsim nekavējoties. Broka kungs, nākamais punkts ir jūsu ziņojums par ES-ASV attiecību stāvokli.